padoms un komisijas paziņojums par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju. E, un kā ierasts, vispirms došu vārdu padomas pārstāvim. Premjerministra vietniekungs, Vondas kungs, jums vārds. Lielas paldies, poļu valodā saka, pre, e, saka premjerministra vietnieks. Un turpina angliski. Domāju, ka situācija Baltkrievijā Un tas, ko mums vajadzētu darīt šai jautājumā, pilnīgi noteikti ir jautājumi, kam jābūt padoms uzmanībā un kas ir padoms uzmanībā arī Čehijas prezidentūras laikā. Nu, sākt tomēr gribētu ar tādu pozitīvu ziņu. Esam ar prieku atzīmējuši tos soļus, ko spēr uz Baltkrieviju pēdējās pāris nedēļās. Tostarp e, brīvības kustības reģistrēšanu un ja neatkarīgu avīžu atļaušanu, piemēram, Narodināja Voļa un Naša Ņīva. Tiem šiem laikrastiem atļauts reģistrēties. Atzīmējam arī, ka organizēts apaļais galds, tiekoties ar plašaziņas līdzekļiem un apsvarot šādus jautājumus, turklāt tika izsludināta arī sākums saziņa apspriedēja ar Edsonu Odihar par izmaiņām Baltkrievijas vēlēšanu noteikumos. Šie soļi, jāsaka, ir soļi virzienā uz to kritēriju izpildu, ko Eiropas Savienība noteica kā priekšnoteikumu vīzu aizlieguma atcelšanai. Tātad sākotnēji tas tika noteikts uz sešiem mēnešiem. Uh, Un Eiropas Savienība ir uzsvērusi, cik ļoti svarīgi virzīties uz priekšu šajos jautājumos. To darījām tikšanās laikā ar Baltkrievijas varas iestādēm. Esam arī veikuši pārskatus, pārbaudas, un mums bija jāpieņem lēmums līdz aprīļa sākumam par to, vai aizliegums tiek atcelts vai nē. Mēs joprojām izmantosim visus politiskos kontaktus, tos, tā, protams, arī divpusējos kontaktus, lai mudinātu Baltkrieviju turpināt virzīties uz priekšu īpaši saistībā ar tiem problēmu jautājumiem, kas tika identificēti padomas secinājumos 13. oktobrī. Nu, attiecībā uz tiem soļiem, kas Baltkrievijai jāspēr. Kā tālāka iedrošināšanas zīme, prezidentūra grasās noturēt vēl vienu ārlietu ministru trojku ar Baltkrieviju. Tas notiks janvāra vispārīgo lietu padomus ietvaros, lai turpinātu uzraudīt, uzraudzīt situāciju ar cilvēktiesībām un pamatbrīvībām šajā valstī. Un lai liktu uzsvaru uz to, kā darbojas NVO, pētījumiem par to, kā darbojas NVO un plašsaziņas līdzekļi šajā valstī, mēs turpinam strādāt pie šiem uzraudzības pasākumiem. Mēs esam uh, rīkojuši arī viedokļu apmaiņas, informācijas apmaiņu. Un te es gribētu pieminēt uh, mūsu sazināšanos ar tādiem cilvēkiem kā Miļinkēviča kungu, Kozuļina kungu un tam līdzīgi. Baltkrievija, kā mēs zinām, ir viena no sešām austrumu partnerības valstīm un tas, cerams, radīs tālākas pozitīvas attīstības tendences mūsu Austrum Eiropu, Austrum Eiropas kaimiņu teritorijā. Nu, protams, ka sadarbība būs atkarīga no iekšējās attīstības. Cen, grasamies uzsākt austrumu partnerību e, samita sanāksmē Prāgā maijā. Un lēmums tika pieņemts, e, tika konstatēts arī tā, ka šajā brīdī būs pagājušie seši mēneši un mēs varēsim veikt novērtējumu par attīstību Baltkrievijā. Un, protams, līdz ar to doma varētu būt tā, nav vēl izlemts par to, vai Lukašenko tiks uzveicināts uz šo samitu vai nē. Mēs uzskatām, ka sadarbībai jābūt konstruktīvai. Mēs, protams, sagrabā, saglabājam reālu attieksmi un negaidām kaut kādas dramatiskas krasas pārmaiņas, bet ceram, domājam, ka mums vajadzētu meklēt līdzsvarotību arī Baltkrievijas attiecībās ar Krieviju mēs turklāt esam kopiena, kas balstos uz kopējām vērtībām, un domāju, šīs te vērtības mums jāizmanto kā svira sadarbībā ar Baltkrieviju. Mums jāizmanto šī iespēja, lai tālāk mudinātu pozitīvās e, pārmaiņas Baltkrievijā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādētājs, un tagad vārds komisārs kundzei lūdzu. Lielas paldies, priekšsādētājs, saka komisāra. Es vēlētos teikt, ka man ir ārkārtīgi liels gods un prieks runāt par Baltkrieviju, jo tiešām pēdējā laikā patiešām ir visvirkne pozitīvu pārmaiņu ko konstatēju ar prieku. Baltkrievija mūsu darba kārtībā ir ārkārtīgi svarīga, bet ne tikai tāpēc, ka tā ir viena no valstīm, ko vismagāk skārus pašreizējā finanšu krīze. Ir arī citi iemesli. Es teiktu, tas dod arī unikālu iespēju uzsākt jaunu, pa, pašķirt jaunu lapus mūsu attiecībās ar Baltkrieviju. Esam pusceļā šajā te sešu mēnešu sankciju periodā, kas tika noteikts pret Balt Baltkrieviju pēc ārlietu ministru tikšanās 13. oktobrī. Nu tā kā šis te eh, sankciju periods noslēgsies 13. aprīlī, tad tagad mums būtu laiks pienācis veikt pirmo novērtējumu, vai, vai attīstība norisinās pareizajā virzienā, un vai tāpēc mums vajadzētu uh, pagarināt šo sankciju periodu un veikt attiecīgus citus pozitīvus uh, pasākumus kopš oktobra ir konstatēts būtisks pozitīvs progress, nu, kas sākās ar politisko ieslodzīto at atbrīvošanu, un jāsaka, šim progresam būtu jāturpinās, ja vēlamies šīs sankcijas pārtraukt. Mēs vēlamies, lai progress turpinās, tātad nedrīkst būt vairāk nekādu politisko arestu, politisko ieslīdzīto, ir jānodrošina sadarbība ar EDSO un ODIKR par izmaiņ, pie izmaiņām Baltkrievijas vēlēšanu noteikumos, jānodrošina tālāk arī plašsaziņas līdzekļu brīvību, jānodrošina labāk apstākļi NVO NVO un pilsoniskās sabiedrības līdzdarbībai valsts pārvaldē un jānodrošina, protams, arī pulcēšanās brīvība. Jāsaka, tiešām pozitīvi punkti ir novērtēti. Piemēram, ir eh, atcelts aizliegums eh, izplatīt laikrakstus diviem neatkarīgiem laikrakstiem un jāsaka, šie laikraksti ir atsākuši drukāt avīzes eh, Tālāk, jāsaka, Miļinkeviča vadītās kostības par brīvību e, reģistrācija ir viens no tādiem pozitīviem punktiem, un tik notiks arī konsultācijas ar Baltkrieviju e, par vēlēšanu reformām. Tātad šis progress ir konstatēts, un tas ir noticis kā tieša reakcija uz komisijas e, noteikto, padoms noteikto sankciju periodu. Un tomēr uh, Mums joprojām vajadzīgs vairāk panākumu, ja vēlamies pāriet jaunā attiecību ērā un ja vēlamies šīs sankcijas atcelt. Mums ir jāredz vairāk progresa plašsaziņas līdzekļu brīvībā, tostarp interneta brīvībā un žurnālista akreditācijā. Turklāt jāredz, jāpiedzīvo tas, ka reģistrācijas procedūra tiek atvieglot un NVO darba apstākļi tiek atvieglot, kā arī tiek atcelt ierobežojumi NVO aktīvistiem, kā piemēram Barazēnkas kungam. Turklāt mums jāredz arī tālāk pierādījumi, ka mierīgas demonstrācijas var norisināties Baltkrievijā. Tas var notikt mierīgi un bez tā, ka dalībniekiem jābaidās no aresta. Nu, un tomēr priekšādātāja kungs, progress, protams, ir tāds divvirzienceļš, jo ja Baltkrievija spēj šādu progresu noruna, nodrošināt, tad mums būtu ļoti svarīgi, ka mēs arī reaģējam un izstrādājam attiecīgas atbalsta pasākums. Komisija ir strādājusi pie šādas pakotnes, pasākuma pakotnes priekšlikumiem, un tie varētu iekļaut sekojošo tehnisko dialogu, paplašināšanu, kas, uz, kas uzsākās eh, pirms gada transporta vidē transporta jomā, kas, un kas simbolisks atbalsts uh, EPA ar Baltkrieviju un palīdzību Baltkrievijai pielāgoties jaunajiem ekonomiskajiem problēmu jautājumiem, problēmām, ar ko tā sastap, sastapusies, ap, nodrošināt tās uh, pieteikšanos, piemēram, uz uh, ERAB un Pasaules bankas aizda, aizdevumiem. Un 26. janvārī Trojka tiešām tiksies ar ārlietu ministru Mārtinovu. Šīs sanāksmes ietvaros es arī grasos pilnīgi skaidri gaiši pateikt ārlietu ministram, ko tad Eiropas Sanība gaida no Baltkrievijas un ko grasamies tai piedāvāt. Nu, un, protams, vēlamies pilsoniskās sabiedrības dialogu intensificēt. Šobrīd, manuprāt, ir jādara viss iespējamais Eh, lai runātu ar Baltkrievijas parlamentāriešiem. Piemēram, tad, kad eh, šī parlamenta deputāta dosies uz Minsku, es domāju, ka tālākas dialogs varētu ļaut atsākt sarunas arī par vīzu atvieglojumu eh, režīmu. Nu, jāsaka, šobrīd viss ir padomas rokās. Baltkrievijai, protams, jāgūst arī tālāki panākumi, bet mēs, kā komisija, esam šobrīd gatavi uzsākt darbu, dot savu ieguldījumu sarunām, tikko ministri atzīst, ka ir gūti pietiekami panākumi, lai mēs spērtu soli pretim Baltkrievijai. Priekšādātā kungs, visbeidzot, mēs esam gatavi iztra, izstrādāt kaimiņu attiecību politikas virzienus un partnerību ar Baltkrieviju. Tas pilnīgi noteikti nodrošināt arī to, ka tiek atsāktas sarunas pie partnerības un sadarbības nolīguma. Eh, un pēc 13. aprīļa tas varētu jau notikt, ja ministri nolems, ka Baltkrievija tiešām ir gūs pietiekamus panākumus. Un tad mēs arī pieņemsim lēmumu par to, tātad vai turpināt sankcijas vai nē vai Baltkrievijas panākumi ir pietiekami lieli, lai sankcijas atceltu, un ja tas tā tiks nolēmts, tad mēs esam gatavi rīkoties. Un tādā gadījumā mēs tiešām varēsim uzsākt šo jauno lapusi mūsu attiecībās ar Baltkrieviju. Paldies, saka priekšsēdētās, līdz ar to sākam tālākas debatas, un vispirms došu vārdu tautas partijas pārstāvim. Eh, tautas partijas vārdā izteiksies Protaševičs kungs. Viņš vada delegāciju Eiropas parlamentā uz Baltkrieviju. Nu tātad lūdzu jums divas minūtes, Protaševičs kungs. Liels paldies, priekšādātāja kungs, komisārs kundze, premjerministra kungs. Kāpēc tad spriežam par Baltkrieviju šobrīd? Nu, Iemesls ir pilnīgi acīm redzams. Ir pagājuši trīs mēneši kops, kopš sankcijām, kad apturējām, kad apturējām sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu, un tagad vēlamies izvērtēt Nu, gan paturot prātā zinām piesardzību, izvērtēt pārmaiņas Baltkrievijā. Mēs atzinīgi vērtējam Milinkeviča vadītās kustības reģistrāciju Atzinīgi vērtējam arī faktu, ka diviem neatkarīgiem laikrakstiem ir atļauts reģistrēties un izplasīt, izplatīt rā, laikrakstus. Tāpat laikā paužam nožēlu, ka politiskie ieslodzītie, kas tika pagājuši gada atbrīvoti, tomēr nav saņēmuši atpakaļ savas pilsoniskās tiesības. Un atsevišķi no šiem ieslīdzotājiem ir jau, jau no, no, nodoti mājas arestā tiek turēt mājas arestā. Mēs gribam ļoti stingri pateikt, ja vēlamies atsākt normāls, ierastas parastās attiecības ar Baltkrieviju, tad tādā gadījumā te ir jāmaina vēlēšanu, no, vēlēšanu noteikumi, te jāgarantē plašsaziņas līdzekļu brīvību un ir jākoreģē arī savs krimināla kodeks. Pārliecināties, ka politiskās opozīcijas līderi netiek pakļaut nekādvai diskriminācijai un vardarbībai. Uh, Domāju, ka Baltrijas, Baltkrievijas eh, varas iestādēm cieši jāsadarbojas ar Edson Nodekar. Mēs priecājamies par progresu, bet vēlamies, lai Baltkrievijas varas iestādes turpina sadarboties ar starptautiskās sabiedrības ekspertiem. Rezolūcijā, par ko debatējam šodien, vēlamies aicināt Baltkrievijas varas iestādes nekavēt, ne, nelikt šķēršļus NVO darbībai un plašsaziņas līdzekļu darbībai. Tāpat laikā aicinām padomu un komisiju strādāt pie vīzu, atvi, vīzu izsniegšanas Baltkrievijas pilsoņiem un eh, nodrošināt arī kreditēšanas instrumentus no finanšu iestādēm. Mēs turklāt vēlamies nodrošināt finansēju arī neatkarīgai televīzijai, kas pārraida Baltkrievijā un vēlamies nodrošināt brīvību arī Polijas biedrībai Baltkrievijā. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Es zinu, ka jums ir ļoti daudz, kas darāms un uh, daudz, kas sakāms, bet jūs knap iekļāvāties laikā. Tālāk nākamais būs sociālistu vārdā Paleckas kungs. Trīs minūtes jums. Lielas paldies, priekšsādātāji, komisārs kundze, ministra kungs. Ir teiciens, ka jo augstāks žoks, jo labākas attiecības starp kaimiņiem. Bet es domāju, ka šobrīd mums nevajadzētu rīkoties saskaņā ar šo teicienu. Mums vajadzētu runāt par žogu pazemināšanu, ja varbūt pat žogu nojaukšanu. Mēs esam 21. gadsimtā, mēs dzīvojam 21. gadsimtā, un jāsaka, šīs autoritārās tendences nav pieļaujams. Jāsaka, Baltkrievija kļūpa par tādu kā, eh, nu, pacientu izolētu pacientu Eiropā. Tā izolēja pati sevi, un arī mēs to izolējām. Jāsaka, padome zaudēja arī savu vietu Eiropas padomē. Pagājuš, ga, pagājušais gads tomēr radīs mūsos cerības par to, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju varētu mainīties un ka šo žogu starp mums kā kaimiņiem mēs varētu tiešām pazemināt. Ir bijuši virkni pārmaiņu pareizajā virzienā, gan tika atbrīvot politiskie ieslodzītie, uh, gan tika atļautas div, divas neatkarīgi, divi neatkarīgi laikraksti. Atcerēsimies arī to, ka tiek paredzēta arī Eiropas Savienības misija uz šo valsti. Nu, domāju, ka jāsaka, debesis pamazām noskaidros, lai gan, protams, joprojām darāmā ir ļoti daudz. Un grūtības vēl būs. Protaševičs kungs ļoti pamatot norādīja, kādas tad ir tās problēmas, kas vēl nav atrisināts. Valsts tiešām šobrīd ir radikāla ekonomiska un sociāla reforma priekšā. Un šo reformu mērķis būtu atvieglot vienkāršo cilvēku dzīvi. Arī Eiropas Savienībai vajadzētu turpināt virzīties pa savstarpējas sapratnes ceļu Pirmām kārtām mums vajadzētu nojaukt tos finanšu slogus, kas, piemēram, šorīt pastāv, lai Baltkrievijas pilsoņi varētu, ie, varētu iegūt vīzu ieceļošanu Eiropas Savienībā. Baltkrievija ir pieņēmusi lēmumu celt kodolreaktoru. Un tā viņš šķiet, ka tas, netiks celt, tas tiks celt netālu no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas Jāsaka, arī Lietuva šobrīd plāno celt kodola reaktoru, un tāpēc ir svarīgi uzturēt, svarīgi uzturēt dialogu starp šīm abām valstīm. Briselē vajadzētu uzraudzīt šāda veida tendenci, piemēram, to, vai Minska gal galā ievēro rekomendācijas, ar ko nākusi klajā pati. Progresu nevarēs panākt Baltkrievijā, ja šķēršļi vienkāršiem iedzīvotājiem līdzdarbībā valsts pārvedē netiks nojaukti. Ir jāatjauno arī, piemēram, jauniešu organizāciju darbība. Nu, un domāju, ka turpmākajos mēnešos Eiropas parlaments izstrādās rekomendācijas par to, vai turpināt sankcijas vai nē. Ja mēs neizmantosim šo iespēju, tad, protams, vilšanās būs abām pusēm. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs, un tālāk došu vārdu Alda grupas pārstāvim Oņiškēviča kungam. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mēs uh, saņemam tādus uh, neviendabīgus signālus no Baltkrievijas, it kā politieslēdzītie esot tikuši atbrīvoti, drīkst drukāt neatkarīgas avīzes, Milinkēviča kungs Um, ir varējis reģistrēt savu brīvības kustību, bet joprojām ir vairāk opozīcijas aktīvisti, kas ir uh, cietumā, un tie, kas ir tikuši atbrīvoti, viņi nevar brī... pilnībā izpausties, viņiem tiek ierobežot vārda brīvība, joprojām ir aizliegti vairāki laikraksti, arī NVU, un politiskajām partijām ir grūti reģistrēties vai arī viņi var zaudēt savas reģistrācijas tiesības laika gaitā. Jāņem vērā, ka valstī joprojām tiek piemērots nāves sods kā augstākais soda mērs. Es domāju, mums varbūt nevajadzētu uzsākt dialogu starp Eiropas parlamentu un Baltkrievijas parlamentu. Galvenokārt vajadzētu koncentrēties, kā jau pareizi norādīja mūsu deputāti, vajadzētu samazināt izmaksas attiecībā uz vīzām un arī Baltkrievijas pilsoņiem vajadzētu atvieglot došanos uz ārzemēm. Un es domāju, ka ir jāaizliedz attiecīgiem politiķiem iekļūt Eiropas Savienībā politiska apsvēruma dēļ protams, tādas uh, organizācijas kā NVO, politiskas partijas, kas ir būtiskas uh, pilsoniskai sabiedrībai ir jāatļauj, jāatļauj tām brīvi darboties, tāpat arī plašsaziņas līdzekļiem nedrīkst likt nekādus šķēršļus. Uh, Un, ja mēs, mēs redzam, ka arī cilvēkiem nav nekādu garantiju iegūt darbu, līdz ar to šeit e, ir ļoti liela ietekma uz visu sabiedrību. Protams, ka Austruma Eiropas partneru attiecības paver jaunas iespējas Baltkrievijas varas iestādēm, un viņi varētu Eiro, šo valsti tuvināt Eiropas Savienības standartiem, bet tieši tādēļ vajadzētu to balstīt uz dialogu ar demokrātisku opozīciju. Lielas paldies! tagad nācija Eiropas grupas vārdā uzstāsies Rišārs Šarnecki kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Komisāras kundze, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Pēdējā laikā mēs ik pa trim mēnešiem pieņemam rezolūciju par Baltkrieviju. Uh, Un tas norāda uz to, ka mēs ārkārtīgi uzmanīgi sekojam notikumiem šajā valstī. Tas ir patiešām uzteicami. Šī valsts uh, robežojas ar Poliju un robežojas tādā veidā ar Eiropas Savienību. Mēs redzam, ka demokrātijas ievērošana tur nav apmierinoša un mēs nedrīkstam uzgriezt savu muguru Mīnskai. Mums joprojām ir jāturpina dialogs ar Mīnsku par demokrātiju, par uh, brīvības un uh, vārda brīvības standartiem, bet mums ir jābūt arī pietiekam pacietīgiem. Uh, Mums ir jāparāda, ka mēs esam gatavi ar viņiem sadarboties, ir jāveido uzticības gaisotne, jo mēs vēlamies, lai Baltkrievija tuvinātos Eiropas Savienībai. Baltkrievijas iedzīvotāji ir eiropieši un Baltkrievija ir vecā kontinenta sastāvdaļa. Viņi arī veido daļu no neatņemama kultūras mantojuma. Joprojām norisinās cīņa par cilvēktiesībām, demokrātiju, par mazākumtautību tiesībām, un es domāju, ka pat tādiem mazāk drosmīgiem cilvēkiem, cilvēkiem nevajadzētu atrasties beid, pēkšņi Krievijas apskāvienos. Es domāju, tas patiešām būtu noziedzīgi, ja mēs Baltkrieviju atkal iegrūst atpakaļ Krievijas apskāvienos. Mums ir Eh, jāņem vērā tas, ka šis tirāns Lukašenko met cietumā opozīcijas vadītājs, bet to nedrīkst vairāk pieļaut. Mums ir jāatbalsta Baltkrievijas pilsoņi, lai viņi nepiedzīvot šo tirāniju bezgalīgi. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad eh, zaļo grupas vārdā eh, uzstāsies Milans Horačeks, lūdzu. Diemžēl runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos mūsu vidū sveikt Čehijas prezidentūras pārstāvi. Un es vēlējos teikt, ka noteikti ir jāpieprasa, lai politieslietītie tiktu atbrīvoti Baltkrievijā, bet pareizie signāli vēl nav tikuši raidīti Eiropas Savienības virzienā. Jāpadomā, vai Baltkrievija ir gatava stāties ar mums dialogā un vajadzētu padomāt par to, kā atsākt attiecības ar Eiropas Savienību. Mēs vēlamies, lai Baltkrievija patiešām rastu savu ceļu Eiropas Savienības virzienā. Mēs jau uz to gaidām kādu brīdi, esam gatavi atkal uzsākt pārtrūkušās attiecības, bet ir jābūt skaidrām saistībām. Pirmkārtām jāievēro cilvēktiesības. Tas attiecas nevien uz preses un viedokļu brīvību, bet gan uz visu sociālo, demokrātisko, politisko dzīvi šajā valstī. Jārunā par to, ka šis šis spiediens, kas tiek veikts uz opozīciju, joprojām nav aizmirsts. Mēs ārkārtīgi nenogurstoši sekojam tam, kas norisinās šajā valstī. Oktobrī mēs spriedām, ka Lukašenko kungam eh, vajadzētu pārtraukt aizliegt iebraukt Eiropas Savienībā. Tieši tādēļ vajadzētu padomāt par to, lai arī Baltkrievija atļautu brīvi iekļūt valstī Eiropas Savienības delegācijām. Protams, ir jābūt arī aktīvām debatēm ar opozīcijas līderiem. Uh, Es domāju, kāda ir mūsu gūtā pieredze, jebkura diktatūra vienreiz piedzīvos savu galu. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu neatkarīgo un neatkarīgo ziemeļu grupas vārdā. Verai Flasārovai uz vienu minūti. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Baltkrievija ir pēdējā valsts um, šajā teritorijā, ar ko Eiropas Savienībai uh, nav divpusēja attiecība. Es domāju, ka ir pienācis laiks, um, pienācis gals tādam izmēģinājumu periodam. Baltkrievija ir jākļūst par demokrātisku valsti un tā cer, ka Eiropas Savienība tai piedāvās jauns instruments, kā normalizēt situāciju. Mums ir nepieciešams kaut ko uzlabot daudz plašākā kontekstā. Ko mēs esam piedzīvojuši nesen? Viss norisinās globālā kontekstā. Mēs esam pieredzējuši daudz pārmaiņu pēdējo uh, desmitgažu uh, laikā piemēram, kas norisinās ASV, mēs redzam, kas norisinās Polijā. Protams, daudz kas uh, var beigties konfliktos. Protams, uh, šeit varētu būt arī jauns spēku samērs. Uh, Belar, Baltkrievija Baltkrievijai ir jāpieņem lēmums arī attiecībā uz Moldovu un ir jābūt skaidrībai, kādā veidā nodrošināt arī opozīcijas eh, līderiem eh, runas brīvību. Ir jārunā par cilvēktiesībām, demokrātiju, brīvību, bet kādas ir patiesās vērtības? Viņi runā tikai par naudu, militāro stratēģiju un tā tālāk. Eiropas Savienībai ir jāsniedz savus ieguldījums, lai varētu radīt jaunu globālo kontekstu. Liels paldies! Un tagad Vēlders Bastiāns uzstāsies pusotru minūti neatkarības grupas vārdā. Paldies! Es domāju, ka arī finanšu krīze ir skārus visas valstis visā pasaulē un jāņem vērā arī tas, ko teica Lukašenko kungs 2009. gadā, viņš teica, ka šī krīze arī smagi ir skārusi Minsku un e, viņiem ir e, lielas finanšu nepieciešamības, viņi ir prasījuši palīdzību arī no Maskavas. Jāpadomā arī par to, e, ka tika devaluēts, devaluēta vietējā valūta un situācija līdz ar to ir visai bēdīga. Es domāju, eiro pašreiz ir ļoti iekārojama valūta, tā ir spēcīga, un tas, kā, ko ir piedzīvojusi ekonomika, varbūt tas mums piedāvā jaunas iespējas ārpolitikas jomā, neskatoties uz finanšu problēmām. Mēs varam teikt, ka šis spēcīgais prezidents varētu veikt integrāciju ar Krieviju, to tādā veidā simulējot un teikt, ka viņš vēlas tuvoties Eiropas Savienībai, bet īstenībā tuvoties Krievijai. Jāņem vērā arī to, kas norisinās gāzes piegādes jomā. Es domāju, Eiropas Savienībai ir eh, labi jāapsver savu stratēģiju un vajadzētu pateikt eh, Minskai, ko mēs domājam visām Eiropas Savienības uh, valstīm jābūt vienotām institūcijām, ir jārunā skaidra valoda ar Baltkrievijas varas iestādēm. Es domāju, uh, runātājs runā pārāk ātri, lai viņi varētu pārtulkot. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu Roberto Fioras kungam uz divām minūtēm. Uh, viņš uh, ir pie politiskajām grupām nepiedarušs deputāts. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs. Es nedomāju ka ir nepieciešams uh, uzlikt sankcijas Baltkrievijai. Mēs uh, redzam, tā ir valsts, kas piedzīvo finanšu krīzi tādā pašā veidā kā cits valsts Eiropā. Protams, uh, pirms dažiem mēnešiem tur bija 8% ekonomiskā izaugsme, viņi piedzīvoja labus laikus un uh, Eiropas Savienības pilsoņi arī varēja iegādāties nekustamos īpašums Baltkrievijā, bet, ja mēs runājam par eh, reliģisko konfesiju brīvību, pirms kāda laika Vatikāno di reciproco. Uz turien devās augstgarīgais līderis un e, tika runāts par to, ka arī e, reliģisko konfesiju brīvība ir jānodrošina. Ja mēs runājam par politisko brīvību, daudzi runāja par po politi ieslodzītajiem, bet trīs politi ieslodzītie tika atbrīvot no cietuma. Mm, jāņem vērā, ka šeit nav tāda vispārēja brīvība, ko mēs piedzīvojam Reituma Eiropā arī organizējot vēlēšanas, bet uzskatu, ka arī Eh, jebkurš eh, politisko grupu pārstāvis varēja televīzijā uzstāties, katram eh, uzstāšanās laiks tika atvēlēts godīgi, tas tika sadalīts pilnīgi vienlīdzīgi, varbūt nevajadzētu sabiezināt krāsas. Es domāju, Eiropas Savienības strateģiskās intereses nevajadzētu novērtēt par zēmu. Baltkrievija ir ļoti spēcīgs ķēdes posms starp Eiropas Savienību un Krieviju. Tur ir spēcīga, spēcīgs katoļu mazākums, mums patiešām vajadzētu padomāt par to, ka Baltkrievijā mēs varētu rast spēcīgu strateģisko sabiedroto Austrum Eiropas reģionā. Mēs uh, runājām par to, kas norisinās Turcijā un domāju, arī Baltkrievija varētu būt spēcīgs un uh, augstu godāts partners Eiropas Savienībai. Liels paldies, turpin priekšsēdētājs, un tagad Zalonīkums divas minūtes az eu belarus kapcsolatokban nehéz elmozdulni. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Attiecības starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju tagad piedzīvo zinām krīzi, tādu kā smagu pārbaudi. Bija arī spiediens no ārpuses, Krievija izdarīja spiedienu uz Baltkrieviju, tad bija atkal šis gāzes konflikts, ekonomiskā krīze. Tas viss, protams, neuzlabo vispārējo situāciju. Lukašenko it kā izdara pakalpojumu Eiropai, viņš reģistrē NVO, ir uh, uz, uh, izveidojis dialogu ar neatkarīgo presi un uh, tā vienkārši ir atbrīvojis no cietuma dažus politieslodzītos. Īsnībā tas viss notiek acu aizmālēšanai. Domāju, Minskai vajadzētu darīt vēl daudz vairāk, lai runātu par patiesu virzību uz Eiropu. Eiropas Savienībai Ir jāpadomā par dialoga izveidas iespējām. Mēs varētu patiešām ietekmēt politisko situāciju šajā valstī. Jāpadomā par to, kādu politiku mēs pieņemam Briselē, kādi ir politiskie lēmumi, kas tur tiek pieņemti. Politiskajām pieejām ir jābūt pareizām un ir jābūt arī konkrētām saistībām, kas ir jāizpild Baltkrievijai. Protams, mēs nevaram sagaidīt, ka Lukašenko uh, vienas nakts laikā pilnībā mainīsies, bet mums ir jāatbalsta nevalstiskās organizācijas, jāatbalsta opozīcijas līderi un ir jābūt arī konkrētām reformām likumdošanas jomā. Mēs runājam par kriminālu kodeksu, par vēlēšanu un uh, plašsaziņas līdzekļu likumiem. Jādomā par attiecību uzlabošanu starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju, lai varētu uzlabot demokrātisko procesu. Tieši tādēļ Eiropas parlamentam vajadzētu arī aktīvāk skatīties uz to, ko dara komisija komisija un padome. Arī Ukraina, kas atrodas šajā reģionā, norādījusi to, ka bez skaidrām saistībām un noteikumiem un to ievērošanas nav iespējams izveidot demokrātisku atties, attīstību konkrētā valstī. Mēs šeit runājam tikai par tādu demokrātisku krāpniecību, jo īstenībā demokrātija tur eh, šajā valstī nav piedzīvot. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, tagad Piņo Ārkungs uz divām minūtēm sociālas grupas vārdā. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, ministra kungs, vispirms es eh, gribētu pateikt, cik es esmu ļoti laimīgs eh, par to, ka mums ir lūk šī sesija un šīs diskusijas un ka Vondras kungs ir ar mums un tas skaidri parāda to, eh, cik lielu prioritāti Čehijas prezidentūra piešķīra parlamenta sēdēm un Baltkrievijas jautājumam. Mēs tātad runājam par mūsu stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju un par to, mm, ka uh, vajadzētu uh, normalizēt attiecības ar šo valsti. Un mēs, protams, priecājamies par Baltkrievijas progresu demokrātijas virzienā un uh, mēs esam apmierināti ar tām pozitīvajām iezīmēm, kas ir parādījušās viens, kas nostājā, un mēs priecājamies par tiem politiskajiem eh, signāliem, kas eh, rāda, ka situācija pilsoniskajām brīvībām uzlabojas, eh, ka ir reģistrētas dažas sabiedriskas organizācijas, kuras kādreiz bija aizliegts, piemēram, Milikēviča organizācija, ir atkal uh, savus, uh, savu darbību atsākuši divi neatkarīgi laikraksti. Un es domāju, ka Eh, tas, ko ārlietu ministrs eh, sacīja par vēlmi sadarboties ar Eiropas Savienību un veidot šo te austrumu partnerību, es domāju, ka tas arī ir ļoti pozitīvi vērtējums. Tālāk skatoties uz to, kas notika attiecībā uz uh, oczywiście o tym mówi projekt naszej rezolucji mamy do czynienia na białorusi par to kas e, notika dienvidosetijā un abhāzijā vispār kas notiek kaukazā e, tad jāsaka, ka tas arī e, zināmā mērā atsauc uz attiecību veidošanu. Protams, ka Baltkrievija nav nekāda mm, demokrātija Eiropas nozīme, Eiropas pilnā šī vārda izpratnē. Uh, Bet es piekrītu šim rīcības plānam, tam, ka tam būtu jāseko. Es domāju, ka mēs no sankcijām varētu pilnībā tomēr atteikties, ja Baltkrievija tomēr ies reformu ceļu un nodrošinās pilsoniskās brīvības. Jo es domāju, ka arī mūsu uh, darbs palīdz šo reformu realizācijai. Uh, Cienījamie deputāti, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka padomas pārstāv šajās debatēs vienmēr ir klāt, nu, gandrīz vienmēr, tā kā tas nav nekas tāds eh, ārkārtīgs, bet mēs, protams, ļoti priecājamies, ka Zvondas kungs ir ar mums šodien, un tālāk vārds pat Kāņska kungam, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Eiropeiskis Bielorušo so zaležno od bidvu stron attiecības, eh, attiecību veidošana ar Baltkrieviju, protams, ir tāda eh, ceļš divos virzienos, tas ir atkarīgs no abām pusēm. Mums, protams, ir jārealizē atbilstoša kaimiņatiesību politika, un to nevar balstīt uz pavēļu un aizliegumu pamata. Es eh, tiešām priecājos, ka uh, mēs sākam uzlabot savas attiecības ar Baltkrieviju, un jāsaka, Baltkrievija ir daudz darījis no savas puses, lai uzlabotu mūsu attiecības, piemēram, reģistrējot eh, kustību par brīvību, atļaujot eh, tīvu neatkarīgu demokrātisku laikrakstu, publicēšanas atsākšanu un tā tālāk. Protams, ka mēs vēl daudz ko sagaidām, bet arī Baltkrievija kaut ko gaida no mūsu puses. Mums ir vajadzīga noteikti simetrija mūsu attiecību veidošanās un izpratne. Mm, ja mēs aicinām Baltkrievijas varas iestādes eh, neizsniegt eh, vīzas eh, noteiktiem, noteiktām pilsoņu grupām, tad kāpēc mums nepastrādāt pie tā, lai atvieglotu vīzu procedūru Beltkrievijas pilsoņiem? Runātājs tiek pārtraukts un eh, atgādina, ka mums ir jāturs visiem pie eh, atvēlētā runāšanas laika. Nākošais, eh, kā nākošais uzstājas Ester Langas kundze. Viņai vārds divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šodien mēs runājam par Eiropas politiku attiecībā uz Baltkrieviju, uz cilvēktiesību situāciju, demokrātiskās attiet, attīstības situāciju Baltkrievijā. Es vēlētos atgādināt jautājumu. Uh, par vīzu ierobežojumiem bērniem. Šodien par to gandrīz netika runāts, bet daži to tomēr pieminēja. E, te ir runa par bērniem, kas ir cietuši Černobiļas katastrofā, un e, viņiem e, tika dāvāta kādreiz iespēja ierasties Eiropā, saņemt ārstēšanu, atpūsties. Un uh, Eh, šie bērni varbūt jau šobrīd eh, ir manā vecumā, bet daudziem no viņiem joprojām ir jācīnās un jātiek galā ar sekām. Un daudz no šiem Černobiļas bērniem um, varētu doties Eiropas valstīm un atpūsties, bet uh, Baltkrievijā tika izdots īpašs uh, dekrēts, kas liedz šiem bērniem doties uz Eiropas Savienības valstīm brīvdienās. Un eh, šis jautājums jau ir eh, pacelts Eiropa domē. Eh, beigu beigās izdarot tādu lielu starptautisku organizāciju spiedienu, tomēr viņiem tika dot iespēja Ziemassvētkos doties uz Eiropu. Uh, bet pēc 20. janvāra viss atkal ir apstājies. Mums tomēr uh, šo vismaz pagaidu atļauju bērniem izceļot no Baltkrievijas vajadzētu pārvērst par tādu ilgtermiņu vienošanos. Un būtībā te nevajadzētu varbūt aizrauties ar divpusēju līgumu slēgšanu, vajadzētu to izdarīt, tā teikt, vienā rāvienā ar visām valstīm. Uh, Protams, ka ir e, jārunā ar Baltkrieviju, lai viņi šeit kaut ko darītu lietas labā. Paldies! Tālāk Marijanai Miko vārds. Paldies, priekšsēdētā kungs, cienījamie kolēģi! Protams, ka dialogs un kompromiss ir svarīgi veidojot attiecības ar Baltkrieviju. Pagājušā gada e, rezolūcijā bija teikts, ka nepieciešama politika, e, kas būtu vērsta pozitīvu nosacījumu realizācijas virzienā un, piemēram, dažādas reformas transporta, enerģētikas jomā ir e, tieši šāds politikas rezultāts. Nekas nevar aizstāt demokrātiju kā Eiropas parlaments, mēs nevaram paciest to, ka opozīcijas līderi tiek vajāti, ka tiek ierobežot vārda brīvība un tiek pārkāptas pilsoņu tiesības un cilvēku pilsoniskās eh, tiesības. Tieši tādēļ mums ir jāatbalsta visas tās organizācijas, kur mērķis ietver cilvēku tiesību aizsardzību un demokrātijas attīstību. Es apsveicu Baltkrievijas varas iestāžu eh, lēmumu eh, reģistrēt Milkeviču kunga organizāciju, bet tas ir tikai sākums. Tas pats <clears throat> ir jādara attiecībā uz cilvēktiesību organizāciju, mm, kā Naša Vesnā un citām. Runājot par vīzu jautājumu, <clears throat> vīzu režīmu atvieglošanas eh, režīms un sarunas par tā ieviešanu būtu jāturpina. <clears throat> jo ļoti augstā vīzu cena un ierobežojumi nesoda tos, kas ir pie varas, bet gan vienkāršos Baltkrievijas pilsoņus. Apsveiksim Baltkrievijas pilsoņus kā eiropiešus. Tālāk Tomaševskas kundze vārdu. Priekšsēdētāja kungs. Eiropas parlaments ar Baltkrievijas problēmas risināšanu nodarbojas jau sen mm, katoļu mācītāji joprojām sastopas ar grūtībām savu pienākumu veikšanā. Radiskās minoritātes netiek respektētas. E, poļu organizācijas e, un tiesības arī netiek ievērotas un ņemtas vērā, jo projām politiskie op oponenti tiek arestēti un viņu biroji tiek pārmeklēti arī uh, eh, neatkarīgi žurnālisti tiek vajāti. Tomēr ļoti lēnām pārmaiņas ir sākšās. Ir reģistrēta uh, eh, Milkeviča kunga organizācija par brīvību un uh, Baltkrievijas ārlietu ministrs izteicis interesi un pozitīvi komentēs iespēju piedalīties austrumu partnerības mm, līguma darbībā, šis programmas darbībā. Uh, Tā kā es ceru, ka komisijas priekšlikumi e, tiks e, ieviesti dzīvē tālāk, e, Burkis kungs. Ņemot vērā to, ka ārējās attiecības ir viena no prioritātēm Čehijas prezidentūrai, es lūgtu apsvērt jūs iespēju Eh, panākt, ka Baltkrievijas valdība atceļ savus ierobežojumus bērnu eh, ceļošanai no Baltkrievijas uz Eiropas Savienību. Eh, jo šis aizliegums Baltkrievijas Černobiļas avārijā cietušiem bērniem ceļot uz kādu no Eiropas Savienības valstīm ir nepieņemama. Baltkrievijas valdība uh, paņa, aizliedza visiem bērniem izceļot uz Eiropas Savienību pēc tam, kad viens bērns atteicās atgriezties Baltkrievijā. E, tika panākta ārkārtas vienošanās, izņēma vienošanās, kas ļāva bērniem ierasties īrijā Ziemassvētkos, taču tas nav problēmas risinājums. Ir tūkstots ģimeņu. Um, īrijā, kur viesojas bērni no Baltkrievijas katru vasaru un katru Ziemassvētkus. Viņi saņem šeit arī medicīnisko aprūpi. Un ir tiešām jāceļ šis aizliegums eh, Černobiļas upuriem ehm, braukt un viesoties Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka tuvākajā nākotnē izdosies panākt šādu vienošanos, lai eh, Baltkrievis bērni varētu ceļot uz jebkuru valsti Eiropas Savienībā. Un eh, manā mm, atbildē uz manu vēstuli jūs sacījāt, ka mm, šis jautājums jau ir nodots Eiropas komisijas eh, misijai Minskā. Bet es gribētu pajautāt, vai jums ir kāda jaunāka informācija par Eiropas centieniem uh, panākt šī aizlieguma atcelšanu? Paldies! Tālāk eh, Silvestra Kruškungam vārds. Ministra kungs, priekšsēdētāja kungs. Eh, kontaktu padziļināšanās ar Baltkrieviju ir solis pareizajā virzienā. Ir ļoti pozitīvi arī tas, ka Čehijas prezidentūra ir paziņojusi, ka tā ir gatava tikties ar Baltkrievijas pārstāvjiem šomēnes eh, ārlietu padomas darbi ietvaros. Uh, Un ir labi, ka Baltkrievija ir iekļauta Austrum partnerības iniciatīvā. Eiropas Savienībai vispirms ir jādomā par vienkāršajiem Baltkrievijas pilsoņiem, piemēram, realizējot mūsu uh, vīzu politiku. Ņemot vērā gāzes krīzi, uh, ir uh, liederīgi atzīmēt, ka Baltkrievija ir ļoti drošs partners gāzes tranzītā uz Eiropas Savienību. Un tāpēc ir nepieciešams uzlabot divpusējās <laughs> attiecības, kurām jābalstās uz demokrātijas un savstarpējās cieņas principiem, kā arī jāievēro cilvēktiesības. Paldies! Tālāk es gribētu jūs informēt. Tālāk tātad nonākam pie brīvā mikrofona procedūras. Un pirmā būs Plašteinskas kundze, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāja kungs komisārs kundze, Vondras kungs. Es ceru, ka mēs vēl daudz reižu jūs redzēsim šeit savā priekšā. Es gribētu teikt tā, ka, lai arī Baltkrievija ir daudz pozitīvas soļus spērus, mums tomēr jāturpina komunicēt ar mūsu draugu opozīcijas pārstāvu Melinkeviču, un tieši viņš var vislabāk mums informēt par progresu Baltkrievijā. Uh, Nu, tomēr jāsaka, atbalsts Baltkrievijai būtu jāpadara atkarīgs no vairāk nosacījumu izpildīšanas. Nu, piemēram, brīvība plašsaziņas līdz, līdzekļiem jābūt iespējai publicēt neatkarīgas avīzes, vairāk nekā tikai divas neatkarīgas avīzes. Turklāt NVO būtu jāsņem vairāk rīcības brīvības, jo tieši NVO darbība ir atslēga brīvībai. Mēs visi vēlamies panākt demokrātisku Baltkrāviju bez Lukašenko atgriešanās Eiropā. Eiropas Savienībai šeit ir lieliski iespēja uz, iegūt Baltkrievijas sirdi un roku, tad, ja mēs turpināsim līdzdarboties valstu demokratizācijā. Lielas paldies, saka priekšādātais Bartilāčī kungs tālāk. Paldies, priekšsādātāji. Vairākus gadus bijuši ļoti sarežģītas sarunas un beidzot redzam mazus, pavisam pieticīgus soļus pareizajā virzienā kā piemēram šī Milinkēviča vadītās kustības reģistrēšana, divas avīzes, kas tagad pu, eh, publicē laikrakstus. Nu, tā tad eh, ir tāda neliela panākuma gūta. Un ir turpinājies arī dialogs ar Edzonu Nodeku. Cerams, ka šis dialogs eh, starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju uzlabosies. Ļoti žēl, ka mums atsevišķiem deputātiem neļāva iekļūt valstī. Uh, Es domāju, ka tas ir tāds, nu, pagātnes instruments. Varbūt, ka tas vairs nav spēkā šis aizliegums. Mēs gribētu, lai padomu un komisija pārliecinātos, ka tiek nodrošināta atbilstīgi ceļošanas apstākļi šiem bērniem, kas cietuši Černobijas katastrofā un kas ierodas eh, un ciemojas Eiropas ģimenēs. Šis jautājums ir skatīts no varas iestāžu puses tādā ļoti vispārīgā kārtā, un rezultātā šīm bērnus uzņemošajām ģimenēm ir ļoti grūti pieņemt šādus noteikumus un ierobežojumus. Paldies! Nākamais runātājs viena minūte. Consiliului și a Comisiei și sunt de acord. Priekšādātāja kungs. Komisārs kundze, es gribētu šeit atzinīgi atsaukties uz komisijas paziņojumu. Mums tiešām jāturpina uzraudzīt Lukašenko un viņa režīms. Un tāpat laikā mums tiešām jādomā ilgtermiņā, jādomā par Baltkrieviju pēc Lukašenko, pēc režīmu, par to, kā panākt, lai Baltkrievija plauktu un zeltu. Jo gal galā Baltkrievija jau nav tikai Minska un tās valdība, mēs runājam šeit par Baltkrievijas iedzīvotājiem. Es domāju, ka tiem, kas šobrīd dod priekšroku, piemēram, režīmam, ir, eh, jā, ir jāmaina viņu viedoklis, piemēram, jāļauj Baltkrievijas iedzīvotājiem ierasties Eiropā, mācīties, studēt, apmainīties ar informāciju, tā lai viņi iepazīstas ar tām vērtībām, uz kuru pamatu mēs dzīvojam ikdienas. Un tieši šādā veidā mēs palīdzēsim valstī virzīties demokrātijas virzienā. Ko es gribēju teikt Fioras kungam? Fakts ka opozīcijas kandidāti ir parādījušies televīzijā, jāsaka, tas tomēr vēl nav tik būtisks. Paldies Šekerskī kundam, Šekerskī kungam vārdu. Dāmas un kungi, priekšādātāji kungs. Visi, kas ir sapulcējušies šai telpā, vēlas, lai Baltkrievija ievērotu demokrātijas pamatprincipus, cilvēktiesības, pulcēšanās brīvības principus un runas brīvību. Mēs vēlamies, lai visa šī vajāšana beigtos, lai iedzīvotājiem būtu brīvība, lai būtu brīvība mazākuma tautībām. Jāsaka, šī vēlme tik ātri nevar piepildīties, tam ir vajadzīgs ilgāks laiks, bet tāpat laikā savos centienos nedrīkstam apstāties. Mums jāturpina cīnīties par eiropeiskajām vērtībām. Mūsu politika attiecībā pret Baltkrieviju jau pirmo, tā pirmajos aizsākumos bija diezgan katastrofāla. Nu, cerēsim, ka tā gūs vairāk rezultātus turpmākajā gaitā, bet tas tomēr nebūs vienkārši, jo 2008. Eh, gada parlamentārās vēlēšanas, jāsaka, bija tāds fars, ko uzorganizēja Lukašenko. Un Baltkrievijas iedzīvotājus varam aizsniegt vienīgi ar izglītību, plašiņas līdzekļiem un kontaktiem no Eiropas pilsoņu puses, Eiropas Sanības pilsoņu puses. Varbūt vajadzētu izveidot atsevišķu stipendijas programmu, kas būtu paredzēta Baltkrievijas jauniešiem. Tādā veidā mēs ļoti labi varētu gūt priekšrocības un labumus nākotnē. Tālāk, kad Rusakungs. Domnule președinte, domnilor colegi. Priekšādātā kungs. Rezoluție, cea din 21 mai, cea din man ir trīs rezolūcijas priekšā - mājas, oktobrs un janvārs. Tās pieņems parlamentā. Un mēs esam cerējuši, ka būs, un caur šīm izrezolūcijām esam cerējuši, ka gūsim, panāksim pārmaiņas Baltkrievijā, bet es pilnīgi noteikti esmu gatavs atbalstīt vienalga, cik daudz rezolūcijas būtu nepieciešams, lai uzlabotu stabilitāti valstī. Es domāju, ka tas ir mūsu rokās, tas ir tas, ko varam darīt. Mums ir jāspēj garantēt pārskatāmību, lai gūtu pozitīvas pārmaiņas valstī. Pirmām kārtām mums jāparāda, ka esam pietiekami nobrieduši, lai to darītu. Turklāt mums Baltkrievijas pilsoņiem jādod iespēja ieceļot Eiropas Savienībā. Šī ieceļošana jāatvieglo tā, lai viņi varētu iepazīties ar mūsu vērtībām, lai viņi saprastu, ko Eiropas Savienība vēlas panākt, ka tā cenšas aizstāvēt šos pilsoņus un viņu vērtības. Nu, tas būtu tāds vienkāršs žests, ko mēs varētu īstenot. Mēs, un viens no tiem, protams, ir šo potenciālzītu atbrīvošanu. Jā, tagad noslēgumā došu vārdu Vondras kungam, tātad diskusijas noslēgumā. Lūdzu, paldies priekšstādētāji. Centīšos sniegt kopsamvilkumu padomus vārdā. Pirmām kārtām, manuprāt, debats bija ļoti interesantas, ļoti būtiskas un e, tās var dot ļoti būtisku ieguldījumu mūsu kopīgajā darbā. Gribētu uzsvērt, ka padome augstu vērtē interesi un aktīvo iesaistīšanos Eiropas parlamenta puses Baltkrievijas e, situācijā. Es domāju, tas ir ļoti liederīgi. Ir jā, jāturpina izdarīt gan spiediens uz cilvēktiesību jautājumiem, gan vienlaicīgi jāpatur prātā šī strateģiskā pieeja Gribētu īpaši pateikties par ieguldījumu polijas deputātiem. Pjačeka kungs, Protaševiča kungam, Araškeviča kungam un citiem. Domāju, ka mēs pietiekam uzmanīgi viņos esam ieklausījušies. Nu, un tagad gribētu pāris noslēguma punktus izklāstīt. Nu, pirmām kārtām par vīzām runājot, daudz no jums to pieminēja, šo, pieminēja šo problēmu, par ko mēs, ko, kuru mēs, protams, ļoti labi apzināmies. Un kad mēs tīri nacionāla, un tīri nat, katrs kā nacionāls dalībās pašās, mēs par šo jau runājām pagājuši gadu. Es gribētu to pateikt pilnīgi skaidri. Baltkrievi, Baltkrievi redzam kā daļu no Eiropas un apzināmies, kādas problēmas radušās Baltkrievijas pilsoņiem, tāpēc, ka palielināta maksa par vīzu saņemšanu, lai izvairītos no negatīvajām sekām. Čehijas prezidentūra turpinās mudināt dalību valsts izmantot elastīgumu, kas pieejams attiecīgajos noteikumos akī. Prezidentūra turklāt mudinās arī saskaņotāku pašreizējo noteikumu piemērošanu no dalību valstu puses. Ja pašreizējā dinamika, attīstības dinamika turpināsies, tad mēs spērsim arī tālākus soļus. Tātad, ja Baltkrievija turpinās ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, tad mēs varēsim rīkoties tālāk. Un tad Eiropas kaimiņattiecību politikas ietvaros atsāksim vīzu dialogu, un nu, tas būs daļa no tālākajiem pasākumiem. par bērniem, kas cietuši Černobeļas katastrofas rezultātā. Daudz no jums to arī pieminēja. Es domāju, ka mums jāturpina izdarīt spiediens uz Baltkrieviešu ziņā prezidentūra atbalstīja Francijas prezidentūras pasākums šai jomā. Tostarp šo te pasākumu, kas tika īstenots 3. decembrī pagājušajā gadā. Tā rezultātā provizoriski uz eh, īslaicīgi tika atcelt šis vīza aizliegums. Šis pasākums, kā arī turpmākas vienošanās, kas tika panāktas decembrī īrijā ar Baltkrieviju, attiec, protams, uz bērniem, kas atpūšas, piemēram, īrijā. Ja pēc Černobiļas katastrofas, un jāsaka, nu, tas bija ļoti augst, augst vērtējums rezultāts. Jāsaka, problēma nav ne tuvu atrasināta tomēr. Mēs darīsim visu iespējamo Eiropas Savienības vārdā, visus pienācīgos piemērtīgos soļus, lai šo jautājumu turpinātu apspriest, tikko mēs sazināsimies katreiz, kā mēs sazināsies ar Baltkrievis varas iestādēm. Un pēdējā piezīme. Turpmākajos mēnešos kad pārskatīsim sankciju nepieciešamību un uh, austrumu partnerības kontekstā, mēs Baltkrieviju joprojām uzskatīsim par prioritāti mūsu darba kārtībā. Tieši tāpat kā tas bija pēc 28. septembra vēlēšanām, ceram, ka Baltkrievi varēs virzīties uz priekšu un uh, cerams, ka arī mēs varēs, ka var reiķināt arī ar jūsu atbalstu. Paldies, komisārs Kunz, tagad jums vārds. Liels paldies, priekšsādātāji! Es redzēju šķiet to, ka lielākais vairākums tiešām ir tādās pašās domās kā mēs, respektīvi patiešām mēs esam piedāvājuši iespēju Baltkrievijai tuvināties Eiropai izmantojot Eiropas kaimiņu attiecību politikas, principā esam piedāvājuši šo ēnu rīcības plānu un iespēju piedalīties austrumu partnerībā atbilstīgajā momentā. Tā ir brīdī, protams, ka tiks izstīlīt attiecīgi kritēriji. Un tomēr gribētu vēl papildus piebilst, eh, sniegt atbildes atsevišķiem jautājumiem. Viens par finanšu krīzi. Baltkrievija, protams, ir cietusi no finanšu krīzes un no pieaugušajām naftas cenām. Uh, 2007. un 2008. gadā, bet jāsaka, ka šis, eh, šī ietekme nav bijusi tik ļoti liela, tāpēc, ka Baltkrievija nav īpaši cieši integrējusies globālajā ekonomikā un ir saņēmusi būtisks eh, aizdevums no Izraels, Krievijas un Ķīnas. Bet šobrīd, tieši tā kā Belder kungs norādīja, šobrīd tai bija jālūdz no starptautiskā valodas fonda aizdevums 2,5 miljardu eiro apmērā. Tāpēc, ka ir devalvēta Baltkrievijas valūta, lai pretoties globālās krīzes negatīvajām sakām. Un tā kā Baltkrievijas ekonomika un rūpniet ražošanas nozara joprojām ir nestruktūrēta, mēs domājam, ka šīs negatīvās sakas, negatīvās tendences turpināsies, kam, protams, būs ir attiecīgas negatīvas sociālas sekas. Tāpēc, Belder kungs, jums, tiesi, jums taisnība, tas ir ļoti svarīgs faktors, kas jāņem vērā apsēžot šo situāciju. Runājot par kodola reaktoru un jautājumu par šī kodola reaktoru drošību un drošumu, e, teikšu, ka tehniskais dialogs ar Baltkrieviju ir tāds, kurā īpašu uzmanību pievēršam tam, lai šī valsts ievērot starptautiskās drošības un drošuma normas. Un sarunās redzējām, ka Baltkrievija bija ļoti aktīva sadarbojoties ar atomenerģijas uh, aģentūru un tiešām ir sniegus komisijai informāciju par šo procesu pilnā apmērā. Turklāt gribētu atgriezties arī pie maksas par vīzām. Kā jau teicu savās ievada, ievada runā, mēs esam gatavi, protams, dot ieguldījumus, īstenojot sarunas par šo jautājumu. Tikko attiecīgās dalībvalsts, respektīvi padomu, būs pauduši šādu vēlmi, tātad būs nākuši klajā ar savu nostāju un būs vienojušās par šādu iespēju nākt pretim Baltkrievijai un organizēt šādu visaptverošu vīzas atvieglojumu režumu, kā arī noslēgt eh, nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu. Uh, Mangarēlī kungs, kas ir ģenerāldirektorā vietnieks, arī devās uz Minsku un var teikt, ka šobrīd gan jāsaka nekādu jaunumu šai ziņā nav. Te tik uzdots jautājums par to, kas zinām, kas jauns, kāda jauna informācija pieejama šai jomā. Un jāsaka, ka vīzes bērniem uh, Eh, tiešām ir atsevišķs vēl viens saruna temats katrai konkrētai valstī, un to mēs nevaram darīt eh, tādas vispārējas kopējas vienošanās ietvaros, jo tādā gadījumā to, protams, būtu atbildīga komisija. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs, liels paldies, komisārs Kunze. Tagad gribētu jūs informēt, kas mums saņēmis piecus rezolūcijas priekšlikumus. Tos iesniegus tautas partija sociālisti Alde, Zaļie, UN grupa. Un balsojums notiks rīt. Līdz ar to debats par šo jautājumu esam noslēguši un pāriem pie šīs dienas darba kārtības pēdējā jautājuma, kas ir padoms un komisijas paziņojumi par 11. jūlija, kā Srenovnicas slaktiņu upur atceras dienas e, pieminēšanu tātad. Pirmām kārtām gribu dot vārdu premjerministra vietniekam Vondras kungam lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Par Srebrenicu runājot. Kā jau jūs visi zināsiet, tas bija briesmīgs noziegums tika nogalināti vairāk nekā 8000 bosnijas musulmaņu. Un eh, Tas bija viens no briesmīgākajiem uh, notikumiem šī kara vēsturē kādreizējā Dienvidslāvijas republikas teritorijā, un, protams, tas skāra visu Eiropu kopumā. Es domāju, tā ir uh, lielākā vardarbība, ko esam piedzīvojuši Eiropā kopš otrā pasaules kara beigām. Protams, eh, daudz vairāk varēja izdarīt eh, un jau ātrāk jāņem vērā, ka Srebrenicu aizsargāja starptautiskā kopiena, ieskaitot Eiropas Savienību. Tas ir liels kauna traips un mēs to nožēlojam jāņem vērā, ka eh, humānās un politiskās saistības netika pilnībā izpildītas, tādēļ notika šī milzīgā traģēdija. Mēs atkal atkārtoti nosodījām šos kara noziegumus un padome e, pauda līdzjūtību upuriem un viņu ģimenēm. Padome e, atgādināja 15.03 un 15.43 e, rezolūcijas,